Prendete posto, per favore. Ieņemiet vietas, lūdzu. Benvenuti a... Sveicināti visi. Mēs sākam komitejas sēdi, atvainojamies par šo nelielo kavēšanos, bet neformālais tā, trilogs ar Kipras prezidentūru un komisāru Čalosu notika padomē un nevis parlamentā, un tas aizņēma mazliet vairāk laika. Es iesākumā gribētu pateikties jauno lauksaimnieku asociācijas eh, pārstāvjiem no Lombardijas un priekšsēdētāji Frančiskai Picasso. Esiet sveicināti mm, eh, Agri komitejas sēdē. Ja jūs piekrītat, un lai saīsinātu, mēs skatīsim visus četrus dosiju kopā. Tātad 9, 10, 11, 12 punktu mēs skatīsim kopā. Kā jūs zināt, šeit ir runa par eh, Horvātijas integrēšanu tekstā. Un es iesākumā došu vārdu Luīšam Kapolas Santošam eh, abu dosie sakarā. Pēc tam izteiksies Mišels Dantēns un Giovanni Lavija. Pēc tam es lūkšu E, direktoram Pašeku izteikties, bet man šķiet, ka visi ģenerāli direktori e, lauksaimniecības sakarā ir klātesoši, un es e, sveicu arī direktoru Perā. Tā tad vispirms, ka uzstāsies Kapulas, Dantēns Lavija, pēc tam izteiksies komisija, lai mēs varam izteikties maksimāli drīz. Un, ja referents uzskata par nepieciešamu, tad varēs mūs eh, aktualizēt eh, mūsu informāciju Horvātijas jautājumā. Bet bez kavēšanās es dodu, vadu, dodu tagad vārdu Lūīšam. Muito, muito obrigado. Que... Paldies. Priekšsēdētāji. Mēģināšu runāt ļoti īsi. Jo, manuprāt, būtu noderīgi Ja priekšsēdētājs dotu vārdu ēnu referentiem, tāpēc, ka mēs esam paveikuši darbu kopīgi, un ja šeit ir vēl kāda trūkuma, tad kolēģi varētu palīdzēt tos sam likvidēt. Bet sāksim ar lauku attīstību. Mēs esam krietni vien pavirzījušies uz priekšu, ir notikušas vairākas sanāksmes, un es nebeidzu atkārtot un slavināt to konstruktīvo garu, kurā mēs esam varējuši strādāt, un šis konstruktīvais garš, gars deva mums iespēju virzīties uz priekšu maksimāli ātri, pat ja šobrīd mums nav konsolidētu un galīgu um, saistību. Es sākšu ar jaunajiem lauksaimniekiem. Kaut vai tāpēc, ka šeit klāt ir Itālijas jauno lauksaimnieku delegācija, kas interesējas par šo jautājumu. Šis ir jautājums, kur sakarā mēs esam praktiski pabeiguši kompromisu. Ir eh, atbalsts jaunajam, jaunajam augstsarniekiem pirmajā un otrajā eh, pilārā. Pirmajā pilārā tie ir obligāti. Palielināsies tiešie maksājumi par hektāru. Un vienošanās, kāda mums ir, sāksies ar pirmajiem 100 hektāriem saimniecībām. Visās Savienības dalību valstīs, ja komisārs pieņem mūsu priekšlikumu, pirmie 100 hektāri tiks uh, pievienoti. Būs 2% tiešo maksājumu, kas tiks paredzēti jaunajiem lauksaimniekiem. Un Mēs arī esam izlēmuši to, ka šo 2% neizlietotās summas dalību valstīs varēs tikt izmantotas, lai piešķirtu tos pašus labumus jaunajiem lauksaimniekiem, pat ja tie nav jauni lauksaimnieki. Un vēl aizvien runājot par mazajiem lauksaimniekiem, ir konsensus. Tiek piedāvāts, ka tie lauksaimnieki, kuri saņem mazāk nekā 1500 eiro, varētu tikt iekļaut automātiski mazo lauksaimnieku sistēmām. Protams, tie, kuri nevēlas tikt integrēti šeit, var palikt pašreizējā sistēmā. Un mēs esam arī pavirzījušies uz priekšu runājot par elastību starp pilāriem ir um, kompromis par pārēju no pirmo un otro pilāru, lai varētu šeit uh, pārlikt 15% no visapjoma. Vēl mēs neesam vienojušies par uh, transferu no otrā uz pirmā uh, pilāru, bet ir priekšlikumi, kas būtu 5-10% līmenī. Tālāk runāsim par piesaistītajiem maksājumiem, un es domāju, ka kompromiss varētu būt aptuveni atbilstošs Eh, komisijas priekšlikumam. Komisija piedāvā iet līdz aptuveni 5% no nacionāli eh, paredzētā maksājuma. Tātad 5% vairāk vēl tām dalībvalstīm, kas ir, kam ir piesaistīti 5%. Es domāju, ka šeit mēs varētu atrast kompromisu. Mēs vēl neesam noteikuši kompromisus par sarežģītākiem jautājumiem, kā piemēram grieztu maksājumiem. Uh, Un mēs vēl turpinam strādāt šajā virzienā, taču nostājas ir ļoti atšķirīgas. Un ir arī atšķirīgi jautāju, nostājas e, pār griestu maksājumiem. Šis kaping, jeb griestu maksājuma jautājums ir visai sarežģīts. Mēs esam krietni vien pavirzījušies uz priekšu, mums ir bijusi iespēja arī sanāksim laikā noskaidrot, kāda ir padomas nostāja, un es domāju, ka zaļināšanas sakarā mēs varam meklēt samierināšanās priekšlikumu. Jo ir priekšlikums uz eh, pirmajam pilāram, kas ir tuvāks realitātei, kas ir zaļāks, kas ir interesantāks, lai, kas ir eiropeiskāks, lai varētu garantēt zināmu uh, Eh, piemērošanas eh, elastība dalība valstīs ar sava veida atbilstību un ekvivalenšu sistēmu. Lūk, kāda situācija ir šobrīd. Pašreiz tiek diskutēts par iekšējās konverģences jautājumiem. Šeit ir runa par to, vai 2019. gadā mēs varētu konverģēt uz vienotu maksājumu. Es nedomāju, ka tas būs iespējams visās dalībvalstīs un vajadzēs rast mehānismu, kas nesagrozītu konkurenci, bet kas sniegtu atbildes tām dalībvalstīm, kuras saskars ar šo problēmu. Un tālāk runājot vēl aizvien par zaļināšanu diversifikācijas jautājums, kādu, kāds tas ir piedāvāts ir risinājums, kas, manuprāt, ir apmierinošs. Tas nozīmētu to, ka saimniecības līdz 30 hektāriem aram zemes tām nevajadzēs veikt zaļināšanu starp 10 eh, un 30 hektāriem, ir jābūt vismaz divām kultūrām, un līdz ko tiek pārsniegta 30 hektāri, tad trīs kultūras. Tāpat arī mēs esam paplašinājuši ganību jēdzienu. Mēs mm, varam runāt par pagaidu ganībām, kas varētu būt ekvivalentas kādai kultūrai, jeb sējumam, un Tādā veidā var pievienot vēl vienu kultūru. Tālāk runājot par ekoloģisko interesētību, kas ir būtisks jautājums arī, tad izskanējušais priekšlikums paredz to, ka līdz desmit hektāriem plat, aram zemes prast, pra, eh, hektāriem aram zemes platības. Es šeit nerunāju par saimniecības kopējo platību. Eh, uz tām neatiektos e, ekoloģiskās e, e, intereses procenti. Bet, ja šī virsma, eh, šī platība pārsniedz vairāk nekā 20% no ārām zemes platības, tad būs jārespektē ekoloģiskās intereses zonas. Taču mēs par konkrētiem procentiem un lielumiem neesam vienojušies. Kā jūs zināt, komisija aizstāv 7%, ir eh, atsevišķi grozījumi priekšlikumi par 3%, citi par 5%, vides komiteja aizstāv 7%, un es domāju, ka mums ir jāmēģina rast šeit kādu līdzsvaru starp 3 un 7 procentiem, kāpēc gan tie nevarētu 5, tas varētu būt labs kompromiss. Bet atsevišķām grupām ir grūti šos 5% pieņemt. Un arī grūti tiem, kas vēlas, lai procentu būtu vairāk. Tāpat arī mēs varētu alternatīvi runāt par šiem procentiem. Nav Nav eh, kompromisā jāieraksta uzreiz konkrēti procenti. Es negribu izteikties pārāk gar par tiešajiem maksājumiem, bet kopē, kopumā eh, situācija šobrīd ir tāda. Tālāk, runājot par lauka attīstību. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu vairāk. Un regula šeit būtu mazāk strīdīga. Atsevišķos gadījumos mums jau kompromiss ir, bet vēl aizvien ir zināmas problēmas neatrisinātas. Konkrēti. Līdz finansējuma pasākumi agro uh, jomā 55%, komisija piedāvāja 50%, citi piedāvāja 60% līdzfinansējuma likmi. Un kompromiss varētu būt aptuveni 55% līdzfinansējuma. Tāpat arī iespēja pieprasīt 25% no nacionālās lauksaimniecības budžeta tiek novirzīts agro uh, uh, vides un bioloģiskās lauksaimniecības jautājumiem. Un tad, kad mēs runājam par pašreizējām summām, uh, tad vidēji 24% tiek novirzīti šādiem pasākumiem, bet tā kā tas ir vidējais novirzījums, tad ir dalība valstis, kur ir mazāk nekā 24% no attiecīgā budžeta, kas tiek novirzīti agrovides aizsardzības pasākumiem. Tāpēc tiek piedāvāts visām dalību valstīm 25% novirzīt šeit. Tāpat ir arī vienošanās par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem mēs izlēmām, kā parlamentā saruna mandāts varētu balstīties uz, uz pašreizējo budžetu, bet tomēr vēl aizvien ir atrisināmas problēmas par diviem būtiskiem jautājumiem. Tas ir zonas A vai apgabali ar dažādiem eh, dabas dabiskiem šķēršļiem, un mums ir jātuvina nostājas gan padomi, gan komisijai. E, padomi gan norāda, ka viņu nostāja ir drīzāk tuvāka nekā komisijai, un parlamenta nostāja ir atšķirīga. Tātad, bet ir daudzas politiskās grupas, kuras vēlētos, lai pašreizējā situācija turpinātos. Tādējādi šeit pagaidām ir vienošanos panākt ir sarežģīti. Tālāk risku pārvaldības problēma. Mūsu komitejā vairākums vēlētos, lai tas tiktu iekļauts otrajā pilārā, kā to piedāvā komisija, bet, kā jūs zināt, vidas komiteja nobalsoja par iespēju e, pārcelt uz pirmo pilāru ar lielu vairākumu Varētu šeit būt kādi trūkumi un e, nērtības, bet teiksim, ka pastāv atšķirības starp vides un lauksaimniecības e, nostājām. Padomē ir liels vairākums, kas atbalsta riska pārvaldības sistēmas paturēšanu pirmajā pilārā. Grīkulas. Runājot par riska pārvaldīšanas problēmu, kas ir jautājums visai strīdīgs, e, tās ir lauksaimniecības apdrošināšanas, un atsevišķas grupas gribētu izslēgt šo apdrošināšanas sistēmu. Ir deputāti, kur vēlētos to paturēt, un es domāju, ka mums ir jāmēģina panākt kompromisu. Un arī nevajag pārāk novirzīties no komisijas nostājas, kas ir mažoritāra padomē pēc mūsu pēdējās informācijas. Eh, priekšsēdētāji, darbie kolēģi, lūk, tāda ir situācija kopumā, un es vēlreiz gribētu paust savu gandarījumu par to, kā konstruktīvā garā norit mūsu uh, E, lēmumu pieņemšana, un es domāju, ka uz 15. decembri, kas šobrīd ir jaunais termiņš kompromisu nosūtīšanai uz tulkošanas dienestu, tāpēc novembra beigās būtu noderīgi, lai mūsu rīcībā būtu kompromisa teksti, kurus jau tad varēs e, sūtīt tulkošanas dienestam. Es Ceru, ka tas būs iespējams, un es aicinu visus kolēģus, lai tas fakts, ka lai mēs varētu panākt plašu vairākumu mūsu komitejā. Jo, ja mēs esam ar vai, vairākumu un stabilu viedokli, tad mēs varēsim uzsākt janvārī neformālo trilogu ar eh, padomi, jo parlamenta iegūtais mandāts Strasbūras plenārsēdē varēs tikt iegūts tikai martā, bet mums vajadzētu sākt sarunas maksimāli drīz. Lauks, lai lauksaimnieku interesēs mēs varētu pabeigt visas šīs sarunas nākošā gada pirmā pusgada laikā. Paldies! Pār, paldies, Lūīši! Es turpināšu šādā veidā darbu. Došu vārdu tagad Mišelam Dantēnam un pēc tam Giovanni Lavija un pēc tam došu vārdu jums. Es domāju, ka jums būs viena uzstāšanās par katru dosie, pēc tam izteiksies komisija. Tagad vārds Mišelam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentiem un līdzstrādniekiem, jo pat ja mēs nesam vienojušies par visu, tad darba kopīgais gars kopumā man šķiet pozitīvs, ar labo gribu virzīties tālāk. Kā jau tas izskanēja vakar, un to sacīja Džordžs Lajams, ļoti nozīmīgs temats ir TKO. Ir grūti panākt kompromisus, kas apvienotu visas politiskās grupas. Un šeit ir kompromiss, kas attiecas uz uh, uh, pirmajiem pantiem tiekau sakarā. Uh, un ir divi, kuri apvien, e, kas, ko atbalsta visas grupas. Tas ir, e, tie ir kompromis par lauksaimniecību un palīdzību e, un atbalstu skolām. Tālāk ir četri, kur ir šķelšanās, tās ir atsaucas cen, cenas, tirgus standarti, uzkrāšana un valstu intervences par valstu intervencijiem, publiskajām intervencijiem. Kompromiss ir samērā pilnīgs ar attiecīgu produktu sarakstu, bet visas grupas šo kompromisu vēl nav apstiprinājušas. Par privātiem uzkrājumiem arī ir kompromiss, ko neatbalsta visas grupas, bet gribu pasvītrot to, ka šajā kompromisā E, nav ietverta produktu saraksts, jo iepirkšanās saraksts, iepirkšanās liste ir visai gara un nav iespējams panākt pilnīgu vienošanos šīs e, iepirkuma listas sakarā, tāpēc būs atsevišķas balsojums par ikvienu elementu šajā iepirkšanas listē, un pēc tam redzēsim, kuri gūst vairākumu. Tālāk ir izpētes iebilde attiecībā uz olīveļas un augļu dārzeņu sektoru. Par tehniskiem jautājumiem vienošanās ir, bet iebilda attiecas uz Interpro. Cette, cette partie-là. Un kamēr e, šī iebilda pastāv, mēs nevaram attiecīgo sadaļu validēt. Tālāk. Uh, sur... Vīna sektors vai tas attiektos uz vīna ražošanu vai uz vīna, eh, vīnkopību kā tādu, bet arī šeit pastāv domstarpības, un viens no e, grūtiem jautājumiem ir stādījuma tiesības. Lūk, īsos vārdos no manis tas ir viss. Un eh, pēc trim darba sēdēm ar ēnu referentiem pārsteigumu nav Un ik eh, viena pozīcija eh, tiek ņemta vērā. Grazie, Mišel. Paldies, Mišel. Nākošais runātājs eh, Giovanni Lavija, ar kuru mēs šo uzstāšanās kārtu beigsim. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par KLP finansējumu un horizontālo noregulējumu. Šajā gadījumā mums ir bijusi lieliska sadarbība ar ēnu referentiem, un tas ir ļāvis mums vienoties par vairākiem kompromisu grozījumiem. Vairākumā gadījumu visas politiskās grupas vienojās par šiem kompromisa grozījumiem, kas tika piedāvāti. Šeit runāja par 56. pantu bet runājot par certifikācijas uzraudzības iestādēm, par uh, regulas uh, priekšlikumiem, par uzraudzību, par vietējo inovatīvo sadarbību, par uh, saikni ar uzņēmumiem un tā tālāk. Caur visu to viņas tāda kopējā stīga, kopējā līnija, uh, Mēs joprojām strādājam pie nosacījumu jautājuma un arī pie sarežģītākiem jautājumiem. Piemēram, ko darīt ar pesticīdu un ūdens direktīvu, kā nodrošināt šķērs atbilstību un tā tālāk. Bet pie tā mēs visi strādāsim kopā ar citiem referentiem tuvāko dienu laikā un noteikti spēsim vienoties par pieņemamiem grozījumiem. Uh, Vēl ko es gribēju pasvītrot. Šeit es runāju par papildus priekšlikumu, ko iesniedza komisija attiecībā uz caurskatāmību. Protams, es cienu šo priekšlikumu, respektēju to, bet izskatās, ka mums ir atšķirīgi viedokļi. Attiecībā uz jau iesniegtajiem grozījumiem esmu sagatavojusi vēl papildus grozījumu komisijas priekšlikumam, lai nodrošinātu, ka privātuma aizsardzības princips tiek ievērtu, ievērots, un, manuprāt, tas ir svarīgāk nekā komisijas priekšlikums. Jo nav jau par visiem atbalsta veidiem jāpublicē informācija par katru konkrēto saņēmēju un tā tālāk mājaslapā. Jā, ir šī caurskatāmības prasība, tomēr mēs nevēlamies, ka pret zemniekiem tiktu vērsta kāda diskriminācija. Tāpēc mēs gribētu aizvietot vārdu un uzvārdu ar kodu, kuru tad varētu vēlāk arī sasaistīt ar atbalsta saņēmēju vārdu un uzvārdu. Daži cilvēki uzskata, ka kods nenodrošinās caurskatāmību, bet, manuprāt, kods nodrošinās atbilstošu līdzsvaru starp abām šīm interesēm. Paldies, Giovanni! Tagad dosim vārdu deputātiem Agņokungs, Desekungs, Sikierskī kungs, Bovēkungs. Agņokungs, lūdzu jums vārds. Liels paldies! Daži jautājumi. Pirmais eh, Kapels Šantas kungam. Paldies par pūlēm, mēģinot padarīt šo skrīningu jautājumus daudz loģiskākus, ņemot vērā tīpaši esošo situāciju ar cenām. Jūs teicāt, bet es gribēju vēl lūgt paskaidrot. Jūs teicāt, ka pirmie desmit hektāri, tātad uz šiem hektāriem neattieksies ekoloģiskuma prasības. Tātad tas attiecas uz visiem zemniekiem, jauniem, veciem, uz visām saimniecībām, jeb ir kāda ierobežojuma šiem desmit hektāriem. Un vēl īsts jautājums Lavijas kungam. Jūs teicāt, ka būs kots vārda uzvārda vietā. Kam būs piekļuve šiem kodiem? Nu, man tas interesē. Paldies! Liels paldies! Tagad Dese kungam vārds, pēc tam Sikirska kungam. Jā, dank. Jā, paldies priekšsēdētāji. Diemžēl nevarēju no paša sākuma piedalīties, eh, dzirdēt tikai noslēdzošo daļu no Kaplaša Santoša kungu sacītā par šiem septiņiem procentiem. Katrā ziņā vēl pateikties par visu paveikto darbu, un es ceru, ka mēs atradīsim kompromisus, kas saņems vairākumu atbalstu, bet kas attiecās uz šiem septiņiem procentiem. Es nesaprotu absolūti jau komisijas priekšlikumu. Tas, manuprāt, ir absolūti aplams. Mums Vācijā ir pāreja no viena enerģētikas eh, posma vai jomas eh, kodolenerģijas uz citiem. Mums pieaug zemes cenas un, un, un eh, citi procesi notiek, un man šāds priekšlikums liekas pilnīgi aplams. Mums ir jāatrod saprātīgāks regulējums. Un tagad runa par to, vai tie ir 3, 5 vai 7 procenti arī no vidas aizsardzības viedokļa nešķiet pamatoti. Saimniecība kas labi strādā, neatstās uh, pat vienu hektāru pamestu. Tīpaši tādās situācijās, kad jau tā trūks zemes. Un tas, ko es esmu lasījis internetā, ka uh, lauksaimniekams uh, piedāvā kaut kādas papildus zemes kādām uzņēmumiem vai lauksaimniekiem, lai izpildītu tikai šo procentu prasības, nu, tas man liekas pilnīgi aplams. Pat ja tas notiek ar aizbildinājumu vidas aizsardzībai, man, man tas e, neliekas loģiski, jo tam mēs nevaram Čološu e, idejām piekrist, pat, pat ja viņš uzskata, ka tas ir pareizi. Mums ir jācenšas e, pēc iespējas uzlabot šo priekšlikumu, būtiski uzlabot. Es nerunāju šobrīd politiskās grupas vārdā, bet savā personīgā vārdā savādāk es nevaru sniegt savu atbalstu, un katrā ziņā es nepiekritīšu šādai idejai. Tad eh, mums ir uh, ja, jāizņem, eh, var teikt, no, no šī regulējuma pat, līdz pat 50% no saimniecībām, kas apsaimnieko arī šīs ekoloģiskās eh, zemes teritorijas, un tas, manuprāt, ir pilnīgi muļķīgi jau. Un eh, es uzskatu, ka šeit ir kaut kas jādara steidzami. Mums, protams, ka ir vide jāaizsargā. Uh, un, un, un jārūpējas par ekoloģiju, bet mēs taču nevaram sagraut tāpēc lauksaimniecību. Un es, es zinu, Luīš, ka arī tu esi noskaņots rast šeit saprātīgs risinājums, bet nu 7% es tam nevaru piekrist. Grazie, Alberta. Paldies, Alberta. Tagad, tagad vicepriekšsēdētājs Sikirska kungs un pēc tam Žozē Bobē. Pirmkārt, Mums ir jāizdara pieņēmums. par to, ka mēs nestrādāsim pie risinājumiem pēc 2020. gada, jo tagad mēs it kā ieliekam kāju durvīs, lai varētu pagarināt kaut kādus pasākums, risinājums, kas efektīvi nedarbosies pēc šī 2020. gada. Tātad mums par šo datumu būtu jāatceras. Otkārt, es īsti nesapratu tad, kad Kapološs Santos kungs teica par to, ka ja 2,5% nav obligāti zemniekiem, jaunajiem zemniekiem pirmajā pilārā, bet nu vismaz līdz šim ir visu laiku teikts, ka otrajā pilārā atbalsts būs obligāts, bet pirmajā pilārā būs brīvprātības princips uh, attiecībā uz dalību valstīm. Un dalību valstīm būs iespēja regulēt savu nacionālo finansējumu tā, lai Brisele pārāk daudz neiejauktos. Un vēl otrs jautājums, vai tie simts hektāri, ko jūs pieminējāt, vai tas ir jaunais Eiropas lauksaimniecības modelis, jo, manuprāt, saimnieci, vidējais saimniecība izmērs ir daudz mazāks, man liekas, 50 hektāri. Un tādējādi mēs atkal iejauksimies konkurences procesos. Un cilvēki vienkārši mākslīgi sadalīs savas saimniecības. Vēl kas. 1500 eiro. Visas saimniecības, kas saņem mazāk par 1500 eiro, ir iekļautas programmā. Vai tas nozīmē, ka šīm saimniecībām joprojām tiks nodrošināts tāds pats atbalsta līmenis. Tas gan nenozīmē, ka visām saimniecībām būs 1500 eiro, jo tas ir atkarīgs no nacionālā finansējuma, jo ir ļoti daudz mazo saimniecību bet e, šādi mēs atkal apdraudēsim konfere, e, konkurenci. Un īpaši šeit es runāju par dažādu preču ražotājiem. Un vēl par pilāriem. Ja mēs kaut ko pārceļam no pirmā uz otro pilāru, piemēram, 10%, tad tajās valstīs, kur subsīdijas nav īpaši augstas, e, varētu būt problēmas. Uh, Un ja mēs gribam nodrošināt vienlīdzīgu pieeju, tad varbūt vajadzētu izdarīt šo te procentu pārcelšanu. Es esmu dzirdējis par 5%, par 10%. Mums nevajadzētu samazināt esošās subsīdijas vismaz saistībā ar esošajiem maksājumiem, jo beigās tad zemnieki saņems mazāk naudas nekā šobrīd, un kā tad mēs to izskaidrosim? Un vēl 25% agrovides pasākumiem. Šeit es runāju par otro pilāru. Mēs zinām, ka pilāru izmērs valstīs atšķirās. Dažās valstīs ir, piemēram, otrais pilārs 40%, citās valstīs atkal varbūt 10 līdz 15%. Un tādējādi mēs iejauktos agrovidas pasākumos tajās valstīs, uh, kurās būtu jāfinansē lauku reģionu attīstība, modernizācija. Un mēs viņām vienkārši teiksim šos pasākumus. Jums ir jāievieš, tas jau nekas, ka jūsu konkurētspēja samazināsies, jo tas ir obligāti. Manuprāt, tas nav godīgi. Vēl par informācijas publiskošanu. Dāmas un kungi, sabiedrība vēlas informāciju. Tā ir valsts nauda, Eiropas nauda. Un es nesaprotu, kāpēc nevar publicēt informāciju par to, ka cilvēks ir saņēmis noteiktu naudas summu. Daudzi un dažādi dati tiek publiskoti, un šī informācija arī būtu jāpadara publiski pieejama. Protams, ja šāda līdzīga informācija citās jomās netiktu publiskota, piemēram, uzņēmē darbības jomā, uh, tad varbūt, ka mums arī tur tas būtu jāpadara obligāti publiskojams. Vēl runājot par zaļināšanu, tie 7%. Jā, protams, ir eh, labi audzēt eh, enerģijas avotu augus, kā Desekungs pieminēja. Uh, Un nobeigumā es gribēju teikt, ka gribētu redzēt papildus jaunus instrumentus, tā lai mēs varētu sniegt finansējumu otrā pilāra ietvaros saistībā, piemēram, ar līdzfinansējumu aizdevumiem. Tad zemnieki paši iegūtu līdzekļus sevis finansēšanai un uh, līdzfinansējums tiktu nodrošināts noteiktā veidā. Tādējādi mēs vienkāršotu atbalsta sistēmas un padarītu tās efektīvākas. Un man liekas, ka tas jau dzīvē ir sev pierādījis. Paldies! Paldies! Siekirska kungs, tagad Žozeba Vēkungs un tad Magines skundze. Jā, trīs elementi no manas puses. Pirmais elements - pārdomas attiecībā uz Ungārijā šobrīd notiekošo, kur vairāk nekā miljonus hektāru tiek sadalīti e, personām, kas nenodarbojas ar lauksaimniecību. Kā šis jautājums tiks risināts saistībā ar aktīvajiem lauksaimniekiem, kur pastāv konflikts par zemes piešķiršanu? Šī problēma kļūst eh, nozīmīga Ungārijā, un es domāju, ka runāt par to, kā eh, atbalsta maksājumi tiek izdalīti, situācija būs sarežģīta. Ir daudzi ciemi, kur lauksaimnieki ir e, novirzīti no zemes eh, piešķiršanas, tos, to saņem rūpnieki, kam nav nekā kopīga ar lauksaimnieku. Šodien ir demisionējis Ungārijas lauksaimniecības ministrs šīs problēmas sakarā. Šodien tā ir nopietna nopietna problēma, un jautājums ir par to, kā atbalsta maksājumi tiks īstenoti. Tas ir eh, konkrēts jautājums. Tālāk par problēmu pēc būtības attiecībā uz Skapulas Santušu sacīto par eh, griestu maksājumiem un eh, atbalsta maksājumu sadalījumu. Tad, kad mūs uzņēma Francijas lauksaimniecības ministrs Stefans Lefals, izskanēja priekšlikums Eh, kad mēs uzņēmām Stefanu Lefolu, viņš piedāvāja, lai daļa no pirmā pīlāra eh, budžeta 10, 15, 20% tiktu sadalīti eh, tiem, kam ir hektāri mazāk nekā vidēji valstī, lai saņemtu dubultu palīdzību par tiem hektāriem, kas ir zem valsts vidējā līmeņa. Vai šāds dalību valsts priekšlikums cik tālu mēs ar to esam un vai mēs to varam iekļaut eh, parlamenta pārdomā šobrīd. Es nezinu, cik tālu jūs esat ar šīm debatēm, jo, manuprāt, ir samērā būtiski šīs debates noturēt mūsu vidū. Tas bija otrais punkts un trešais. Run par politisku jautājumu runājot. Es dzirdēju kā priekšlikumu par kalendāru. Uh, Agri komitejā balsojums notiek 23. 4. janvārī. Es ceru, ka šos termiņus mēs ievērosim, un manuprāt, tas ir pareizi. Bet es nedomāju, ka būtu noderīgi uzsākt debatas ar komisiju un padomi eh, pirms balsojuma plenārsēdē. Ne jau tāpēc, ka es neuzticētos referentiem, ne par to nebūtu nav runa, bet pirmo reizi būs kapacitāte piedalīties debatēs eh, eh, vienlīdzīgās pozīcijās ar komisiju un eh, padomu. Mēs daudz spēcīgākās pozīcijās būsim, balstoties uz balsojumu plenārsēdē. Protams, kas nebūs galīgs, jo tiktu atsāk, uzsāktas debates, nekā sākt trilogu starp eh, balsojumu uh, agri komitejā un balsojumu plenārsēdē. Jo, ko tad mēs liksim uz balsojumu plenārsēdē? Par kompromisu, kas būs uh, pēc tam vēlreiz jāvalidē agri komitejā saistībā ar uh, iepriekš notikušo balsojumu lai diskusijas notiek, bet to nevajag saukt par neformālo trilūgu. Ja ir parlamenta nostāja, tā ir jāpieņem, vai tā mums nepatīk vai ne, vai tā ir mažoritāra vai ne, tas nav, tas nav tik svarīgi, bet ir jāapstiprina parlamenta tiesības, un tā ir daļa no tā, ko mēs esam iegūši ar Lisabonas līgumu, un mēs nevaram atkāpties no iegūtā pusceļā. Grazie, Giuseppe. Paldies, Bavēkungs lai kliedētu jūsu bažas. Man jāsaka, varbūt nedaudz sajukums radies. 23. un 24. janvārī mēs balsosim šajā komitejā un pēc tam plenārsēdē. To mēs nevaram darīt februārī, jo 6. un 7. februārī plenārsēde notiks. Un tikai tad, kad mēs martā plenārsēdē nobalsosim, tad varēsim uzsākt formālu trialogu procedūru. Jā, mums visiem ir tādas līdzīgas bažas. Mēs runājām par iespēju organizēt neformālas sanāksmes. Varbūt skatīt no sākuma jautājumus, kas nav pretrunīgi. Piemēram, lai saskaņot teksta variantu ar Lisabonas līgumu. Tagad Magines skundze. Paldies, ka skaidrojāt eh, jautājumus par laika grafikiem, bet, manuprāt, svarīgi ir teikt, ka ir ļoti maz laika pēc marta. Uh, lai pabeigtu šīs formālās sarunas. Un šī ir tāda kā atslēga visām reformām un šo reformu iespējamai beigšanai līdz jūnijam. Manuprāt, darbs ir ārkārtīgi grūts, bet ir ļoti labas darba attiecības, vismaz attiecībā uz tiešmaksājumiem. Detaļās šeit neiegrimšu, jo par to runā ēnu referentu un arī grupās par to tiek spriests bet mums būtu svarīgi apzināties, ka šis jau nav pēdējais procesa posms, un parlamentam būtu rūpīgi jāpārdomā, kāda būs mūsu pozīcija uzsākot sarunas. Un es gribētu aicināt kolēģus padomāt par to, vai mēs runāsim par procesa beigu secinājumiem, vai mums būtu tomēr jāpadomā ar kādu pozīciju stāsimies vai uzsāksim sarunas, un vai mēs mēģināsim atrisināt visas problēmas visām dalību valstīm attiecībā uz visiem jautājumiem. Protams, ka sarežģītās jomas ir konverģences jautājumi un zaļināšanas jautājumi. Es runāju gan par iekšējo, gan ārējo konverģenci, un viss tas ir saistīts ar daudzgadu finanšu plānu. Pēc balsojuma janvārī mums varētu būt lielāka skaidrība šajā sakarā. Un mēs vēlētos, lai līdz šī mēneša beigām vai līdz decembra sākumam mēs spētu vienoties par kompromisa grozījumiem, lai mums būtu tāda skaidrība, atvērtība attiecībā uz finanšu plānu. Nu, nobeigumā jāsaka, ka mēs progresu panākam, tomēr man ir nelielas bažas par to, kas notiks martā, un kā mēs spēsim visu pabeigt līdz jūnija beigām. Pat fiziski sanāk kopā ir diezgan grūti. Uh, bet tomēr redzu, ka parlaments ir apņēmības pilns ievērot šo laika termiņu un nodrošināt skaidrību zemniekiem. Paldies! Paldies, ka norādījāt uz parlamenta vēlmi strādāt pēc iespējas ātrāk. Protams, ka tas ir ļoti grūti, bet nu tagad Kalnietis kundzei vārds. Es vispirms gribu pateikties eh, gan ziņotājiem, eh, gan arī ēnām, jo es tiešām abrīnoju to milzīgo darbu, ko eh, ir jāiegulda, lai sasniegtu kompromisu jautājumos, kur faktiski mūsu viedokļi ir ļoti, ļoti atšķirīgi, jo atšķirīgs stāvoklis ir mūsu valstu lauksēmniecībā. Un es gribētu runāt par dažām no lietām, kas um, Latvijas zemniekiem ir ļoti svarīgas. Žēl, ka mēs vēl ar vienu nesam nonākuši nonākuši pie mm, puslīdz skaidra kompromisa par um, konverģences jautājumu. Jo šobrīd galdā ir vairāk priekšlikumu, un man ir jāsaka, ka tie neviens pēc īsti neatbilst tam, kā mēs stādamies priekšā izlīdzināšanu tām valstīm, e, kur zemnieks saņem ievērojami mazāk nekā 50% no Eiropas vidējā. Un es gribu atgādināt, ka Baltijas valstu gadījumā uh, e, būtu jāmeklē īpašs risinājums, eh, lai mūsu zemnieki vismaz eh, pēc pārejas perioda beigām saņemtu 80% no Eiropas eh, vidējā maksājuma par hektāru. Es saprotu, ka šo jautājumu iespējams šeit parlamentā mums neizdosies atrisināt, bet es ļoti ceru, ka šo jautājumu parlaments varēs atrisināt dialogā ar, ar padomi vai arī tas notiks um, padomē. Otrs jautājums, kas arī Latvijā ir ļoti svarīgs, ir jautājums par zaļajiem pasākumiem - greening. Jo šobrīd Latvijas teritorijā 52% ir klāta ar mežu Eh, vai zaļajām eh, platībām. Eh, kad mēs kopš esam atguvuši neatkarību, mēs esam faktiski, salīdzinot ar 90. gadu, zaudējuši pusi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tas ir ļoti daudz. Tagad vēl paredzēt tādus normatīvus, kas uzliek pienākumu mūsu zemniekam, uh, septiņus eh, vai piecus vai trīs procentus atstāt atmatā, eh, tas vienkārši ir nesaimnieciski, tas ekonomiski ir nepareizi. Un tāpēc man ir eh, vēl ar vienu, es esmu iesniegus pat vairākus priekšlikumus, es vēl ar vienu domāju, ka ir jāskatās uz šo jautājumu reģionāli, jo tas, kas ir iespējams Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, nav iespējams Grieķijā vai Itālijas dienvidos Sicīlijā. Eh, un, protams, ka ir ļoti svarīgi arī jautājums, cik liels būs pārējais periods. Eh, tām valstīm, kam ir zem 50, tam būtu jābūt pēc iespējas īsāks. Un vēl divi, divas īsas piebildes par transparency jautājumu. Um, Latvijā pēc 2004. gada, kad mēs iestājāmies, uh, vairākus gadus pēc kārtas tika publicēti dati par atbalsta maksājumiem, ko saņem zemnieku saimniecības. Tad Eiropas eh, saskaņā, sa, sakarā ar to, ka eh, šāda um, norma nepastāv Eiropas Savienības likumdošanā, tas tika pārtraukts. Sabiedrība bija eh, neapmierināta, un es arī uzskatu tāpat kā daži mani kolēģi, ka tā ir Eiropas nodokļu maksātāja nauda, un būtu par to jādod pietiekami skaidrs pārskats. Un pēdējais, mēs neesam šodien šeit runājuši par aktīvā lauksaimnieku um, ehm, definīciju definīcija tā ir ļoti svarīga, jo arī Latvijā, eh, kur ir ieviests vienotais platība maksājums, atšķirībā no daudzām citām Eiropas Savienības dalību valstīm, eh, šobrīd ir pietiekami daudz tā saucamo dīvana zemnieku, kas saņem par zāles nopļaušanu tikpat, cik lauksaimnieks par hektāru saņem izaudzējot graudus. Paldies! Grazie, Sandra. Paldies, Sandra. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsādātāji. Mēs tuvojamies pamazām šīs analīzes beigām. Un ar gandarījumu redzu, ka pastāv dažādi kompromisi, bet no otras puses es gribētu vērst visu jūsu uzmanību E, tāpēc, ka vēl aizvien ir ļoti daudz darāmā. Viedokļu dažādība parlamentā ir skaidra, dažādības avots, un šeit mēs par tādiem punktiem runājam. Un katru reizi kļūst aktīvākas tās dalībvalstis, kas eh, nāk klajā ar priekšlikumiem par reģionu nozīmi lauksaimniecībā. Un mēs mēģinām panākt, lai šajā pirmajā pilārā tiktu panākta lielāka ražošanas un eh, apkārtējās vidas aizsardzība. Tālāk runājot par dažādiem kompromisiem, kas ir panākti, tie ir pietiekami labi. Bet tas nenozīmē, ka mēs sasniegsim uh, konkrētos mērķus. Un ļoti bieži daudzos gadījumos mēs sarežģām uh, KLP gan administratīvā veidā, gan lauksaimnieku izpratnē. Šīs robežas, ko mēs nosakām, kā to iepriekš sacīja Sikerska kungs, uh, nav pārāk precīzi noteiktas, jo no vienas puses mēs dodam iespēju dalībvalstīm maksāt papildu prēmijas pirmajā pilārā jaunajiem lauksaimniekiem, bet pēc tam no otras puses ierobežojam to, kā varētu būt šo kvotu apjoms daudzās valstīs, ir tīpaši runājot par mazajiem uzņēmumiem. Situācija daudzās dalībvalstīs, to starp Polijā, ir tāda, ka mēs nevarēsim eh, praktiski šo programmu īstenot. Un arī tas, kas šodien izskanēja padomē, mums būs fikcija, jo, ja mēs runājam par 10% kvotām, tas nozīmē, ka būs e, pamatīgi jāsamazina tās kvotas, kas ir, e, kas ir virs šī skaitļa, un pēc būtības būtu bijis labāk, ja mēs sadalītu vairāk. Tālāk par otro pilāru runājot, ar lielu gandarījumu es redzu šādus risinājumus e, apdrošināšanas sakrā, kas ir ļoti nozīmīgi 21. gadsimtā, bet pilnīgi noteikti ir jāmeklē inovatīvāki risinājumi. Piemēram, uh, Eh, subsīdijas aizņēmumiem. Es saprotu, ka zaļie, ka sociālisti ir ar lielām cerībām saistībā uz vidas pasākumiem lauksaimniecībā. Nīderlandē ir milzīgs budžets, eh, otrajā pilārā 25% agrovides pasākumiem ir vairāk nekā otrais pilārs citās dalībvalstīs un nevar šādu slieksni ieviest eh, mehāniskā veidā. Es gribētu aicināt pārskatīt to vēlreiz. Sliekšņi attiecībā uz kapingu, jeb griestu maksājumiem, desmit hektāri, eh, kas būtu atbrīvoti būtu solis pareizā virzienā pilnīgi noteikti, bet eh, atsevišķi cilvēki baidās pateikt to, ka mums vajadzētu vēlreiz pārskatīt, kam šī programma kalpo. Vai tie būtu 7%, 5% vai 3% šī schēma atspoguļot situāciju, ar ko mēs saskaramies šodien, un mēs tādā veidā varētu sarežģīt visu administratīvo um, pieteikšanās, maksājumu, revīzijas sistēmu. Mēs ieviestu milzīgas papildu izmaksas, bet vai mēs sasniegsim nosprosto mērķi? E, noturīgākai, zaļākai lauksaimniecības politikai. Man tik tiešām par to ir bauža, bažas. Uh, Un vēl ir citi jautājumi, par kuriem būtu jārunā konkrētāk. Un neuzsākt politisku diskusiju, kā mēs to parasti darām Eiropas parlamentā. Par horizontāliem jautājumiem esmu eh, nu, referente, domāju, ka darbs virzās hm, pa pareizo ceļu. Eh, par saņēmēju publicēšanu. Es nedomāju, ka to varētu paturēt eh, konfidenciāli un uzklausot jūsu viedokļus. Es drīzāk atbalstītu eh, komisijas piedāvāto risinājumu publicēt saņēmēju personas datus. Un tagad Vojčekovska kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, eh, galvenā problēma šeit ir tāda, ka mēs mēģinam atrast vienu līdzekli visām kaitēm. T tādu pasākumu, kas derētu gan lauksaimniecībai, gan eh, vides aizsardzībai, gan daudzām citām lietām. Un te kolēģis, kas brauc cauri Francijai, vēlas varbūt eh, paskatīties eh, uz eh, ekoloģiskajām tīrām teritorijām, bet braucot cauri Latvijai, piemēram, kā Kalniec kundze norādīja, vai uh, Igaunijai, piemēram, tur mēs redzam citu situāciju. Man braucot cauri Polijai, redzams arvien vairāk ekoloģiskās teritorijas, kas dinamiski aug, bet, nu, neteikšu, ka man tas rada sajūsmu tiešie maksājumi uz hektāru ir auguši Polijā. Un uh, varbūt ne tādēļ, uh, ka uh, ir bijusi šāda attīstība kopumā, bet tāpēc, ka varbūt ir samazinājusies aramzeme, aramzemes platības un vairāk ekoloģiski šīs platības. Jau sākot no 2004. gada balstoties uz uh, situācijas attīstību, kā ar zemes apjomi ir mainījušies dalību valstīs. Mums jāpaskatās. Mēs taču nevaram sākt reformēt kaut ko, par ko mēs īsti precīzi neesam pārliecināti. Tikai pašas reformēšanas pēc. Nu, tās sistēmas ir atšķirīgas. Ir jāpaskatās atš atšķirīgās eh, situācijas dalību valstīs attiecībā uz aramzemes platībām vai ir bijušas kādas būtiskas pārmaiņas vai nē. Tīri intuitīvi es eh, esmu konstatējis eh, tādu uh, eh, fenomenu, un es atcaucos arī uz Kalnietes kundzes iepriekš sacīto, bet es esmu novērojis, ka jo zemāks ir maksājums, jo uh, vairāk ekoloģiski uh, šīs koncentrētas teritorijas. Tātad. tad jo lielāks maksājums, jo straujāk paplašinās šīs ekoloģiskās teritorijas, jo sanāk, ka uh, lauksaimniekiem nav izdevīgi, nav finansiāli izdevīgi kultivēt un uh, apstrādāt šīs zemes, kas ir neloģiski. Paldies! Polsens kundze tālāk, pēc tam Elizabete Jēgli. Jā, paldies priekšsarētāji! Es arī vēlos pienest savu artavu šajā diskusijā, un esmu šajā diskusijā piedalījusies ļoti aktīvi jau labu laiku. Pirmais pīlārs, un, un īpaši vēlos izteikties par 7%, kas jāatstāja atmatā. Nu, nezinu īsti, kā lai interpretē šo komisijas priekšlikumu, bet, manuprāt, ir acīm redzami tāda situācija, ka mēs cenšamies saglabāt bioloģisko daudzveidību un lauksaimniecība principā nozīmē dabas savaldīšanu, bet mums nekad nevar būt e, tāda situācija, kad lauksaimniecība ir pilnīgi atsaistīta no dabas. Nu, nav, tas ir pilnīgi laika izšķiešana, ja mēs mēģinām kaut ko tādu panākt. Man Zviedrijā šis jautājums ir vairāk saistīts ar šo, uh, šo koridoru izveidi um, mežsaimniecībā varbūt, nevis lauksaimniecībā. Jā, mums ir nepieciešams uh, šādas uh, nelielas teritorijas, kur atsevišķām sugām ir iespējams izdzīvot, bet mums ir nepieciešams arī, lai ģenētiski šī DNS tik nodot tālāk. Desakungs, lai atliktu malā un atstātu atmatā šo uh, procentu no, no kopējās eh, teritorijas. Tas ir nepieciešams bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Uh, bet atstāt 7% atmatā, nu tas absolūti nepalīdz šāda mērķa eh, sasniegšanai, kā tas sākotnēji tiek ierosināts. Manuprāt, mums vajadzētu paskatīt tādu variantu, ka lielākai daļai lauksaimnieku ir jābūt iespējai pārmērīt šo aram zemi, šo lauksaimniecības zemi, tātad uh, kaut kādas e, nomale, mežmalas, e, dažādas piekrastes, varbūt teritorijas pie upēm, ezeriem. Tās ir bioloģiski visaktīvākās teritorijas. Tās ir jāsaglabā. Un to nevajadzētu nekad e, skatīt tā, ka mēs aram zemi, atstājam atmatā. Tas jau nu absolūti nebūtu par labu kādu ekoloģisko mēru, mērķu sasniegšanai. Mēs šeit runam par dažādu nomaļu, par, par eh, mežmalu, par eh, grāvmalu, par šādu teritoriju atstāšanu atmatā. Eh, ne, nevis aram zemes atstāšanu atmatā. To vajag nodalīt. Mums tas skaidri jāpasaka arī padomai un komisijai, ka mēs cenšamies ar šādu pasākumu saglabāt bioloģisko daudzveidību lauku teritorijās. Un tieši šādi pasākumi ir nepieciešami nevis runāt par eh, atmatu eh, atstāšanu kā principu. Ja mēs to interpretējam tādā veidā, tad jau sanāk ka katram lauksaimniekam ir jāatstāja atmatā 7% no apstrādājumās zemes, tas ir pilnīgs muļķības. Un to mēs nevaram darīt. Paldies eh, Polsens kundzei, Elizabete Jēgli, pēc tam Garsijas kungs. Paldies priekšsarētāji. Eh, pateicība arī referentam un tāpat arī visiem ēnu referentiem no dažādām politiskajām grupām. Es domāju, ka mums eh, blakus visai kritikai, kur esam izteikuši par KLP, mēs tomēr eh, varam atzīt, ka kolēģi ir paveikuši ievērojamu darbu un ir ļoti grūti atrast kompromisu, un to mēs arī dzirdējām no iepriekšējiem runātājiem. Es vēlos pievienoties eh, tam, ko Palsens kundze tikko sacīja un atbalstīt to, varbūt pat spērt soli tālāk. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka ja mēs skatītu Eiropas Savienību kopumā, tad uh, ir zināms uh, procents, ko var atvēlēt šiem zaļināšanas pasākumiem. Es domāju, ka visi piekritīsiet, ka mums ir jāsaprot, ka mūsu sabiedrība, kas maksā nodokļus, no otras puses arī kaut ko prasa lai saņemtu arī kaut kādas agri uh, eh, vidas pasākumus, tur, kur tas ir iespējams. Un to sacīja arī Palsens kundze, bet tas paliek eh, zināmā mērā dalību valsts ziņā aprēķināt šīs jaunās eh, teritorijas, kas tiek atvēlētas šādam mērķim, bet tad, tās tad jāatstāja ir dalību valstīm. Man ir liels lūgums visām politiskajām grupām attiecībā uz konkrēto procentu šīm ekoloģiskajām teritorijām. Man ir lūgums tomēr pacensties nonākt pie kompromisa. Kompromisu es vērtētu daudz augstāk nekā tad, ja mēs eh, atrisinājumu radīsim tikai ar balsojumu. Un Mans grozījuma priekšlikums ir 3%, ir arī grozījuma priekšlikumi par augstāku procentu. Uh, Bet, eh, ja mēs varēsim atrast kompromisu, un Kapološs Santošs arī runāja par 4-5%, kas varētu būt tāds vidusceļš, nu, ja mēs spētu vienoties par kaut kādu kompromisu, es domāju, ka mēs jau paspērtu platu soli uz priekšu kompromisu atrašanai kopumā, un tad dalību valstis varētu tad jau eh, skatīt, kur tas ir iespējams. Un tad mums nevajadzētu vairs par to satraukties. Otra lieta, kas man arī šķiet ļoti svarīga, arī Kapulašs Santoša pieminētajā jautājumā, un arī Mišels Dantens to pieminēja, valsts intervence un privātās rezerves. Tā skaitā arī attiecībā uz eksportu atbalstu. Es domāju, mēs eh, visi esam par to, lai eh, šis eksporta atbalsts tiktu eh, netiktu atbalstīts un eh, tas palikt pie 0%. Es uzskatu, ka šobrīd cenas ir labas un ka lauksanieki ir arī nopelnījuši to, lai šīs cenas būtu labas. Mums nevajadzētu izmantot eh, šos eh, eksporta atbalsta pasākumus, lai radītu izkropļojums citu valstu tirgos. Un tādēļ es arī lūgtu visas politiskās grupas rūpīgi pārdomāt šo jautājumu un vismaz to pieturēties pie budžeta kategorijas. Kas attiecas uz otro pīlāru un konkrēti agravidas pasākumiem? Viens no grūtākajiem mērķiem, kas mums ir sasniedzams pirmo pīlāru un otro pīlāru agravidas pasākumos saskaņot lai tādējādi panāktu šo bāzes līniju un lai tā pārāk eh, nebūtu izjaukta. Ja mēs to spēsim izdarīt, tad mēs eh, manis sākotnēji kritizēto diskrimināciju starp eh, bioloģiskajām saimniecībām un parastajām saimniecībām, tad mēs pavirzīsimies lielu soli tajā virzienā, lai šī diskriminācijas nebūtu. Es saprotu, ka pasākumu saraksts eh, pirmajā pīlārā, šis vēlmju saraksts lielais nebūs iespējams. Visdrīzāk eh, gala risinājums būs slēgts uzskaitījums, pietiekami īsts uzskaitījums, kas sniegtu lielāku skaidrību, bet ja ar to tiek panāks diskriminācijas izbeigšana, eh, tad man šķiet, ka tas ir to vērts. Tad man ir jautājums komisijai Ja mēs tagad balsojam plenārsēdē martā visdrīzāk, vai attiecībā uz padomi un komisiju mēs tad vēl joprojām būsim vērā ņemams sarunu partneris? Jeb uz to brīdi padomu komisiju vai tad nebūs jau pa panākusi vienošanos savstarpēji uh, līdz martam, ja mēs līdz tam nespēsim saskaņotu un skaidru pozīciju no savas puses sniegt. Šo jautājumu es labprāt uzdot visiem, kas ir iesaistīti šajā procesā, jo, manuprāt, tas var novest pie diezgan būtiskas problēmas. Paldies! Paldies, Elizabete! Mēs, kā lauksaimniecības komitejam, respektēsim mums piešķirto lomu ar Lisbonas līgumu, un mūsu balss ir jāsadzird. Tagad izteiksies Eranisa Garsija, pēc tam Mārtiņš Sauslings. Vēl ir citi runātāji pieteikušies, bet lūdzu sekojiet pulkstenim. Paldies, priekšsēdētāji! Es pievienojos kolē, kolēģiem, kuri vēlējās pateikties referentiem un referentiem par lielisko milzīgo darbu. Un gribu sacīt, ka mūsu komitejai vēl aizvien ir skatām lieli jautājumi. Um, ar komisiju un padomu, bet galvenais mērķis šodien mums lauksaimniecības komitejā ir E, veicināt labvēlīgus pasākumus lauksaimniecības e, un lopkopības pasākumiem līdz 2020. gadiem. Mums jāseko, lai e, veidotos veiksmīga KLP, kas darbotos ne tikai 6-7 gadus, bet lai turpinātos KLP pēc 2020. gada, kas ir mūsu pamatmērķis. Un gribu uzsvērt šeit to, ka ir būtisks eh, nepieciešams redzējums gan kopīgi visai Eiropas Savienībai, gan katrai dalībvalstī atsevišķi. Un kad eh, Kapulaš Santoša eh, kungs uzstājās par transferiem starp pirmo un otro palo, pīlāru par 10-15% to pārcelšanu starp pīlāriem, man šķiet, ka kopīgajam redzējumam ir jābūt tādam, ka, piemēram, Spānijā vispār nedrīkstēja runāt pirms septiņiem gadiem par transferiem starp pilāriem. Tas nebija pieņemami. Spānija attīstījās, lauksaimnieki lopkopji e, līdz ar to, un mēs esam mainījuši viedokli un uzskatām, ka e, transfers starp pilāriem ir pareizs viedoklis. Un no tā var, no šīs attīstības var iegūt visi, bet arī mums ir jāņem vērā, piemēram, tas, kā šajā kopīgajā redzējumā ir jāpievērš uzmanību situāciju konkrētajās dalībvalstīs. Šie 10 vai 15 procenti transferam e, uz otro pilāru agrovides pasākumiem nozīmē to, ka ir tas jāvēltie agrovides pasākumiem, jo ir tādas valstis, piemēram, kā Spānija, kur jau 30% no līdzekļiem lauku attīstībai tiek novirzīti lauku videi. Un ar šo finansējuma transferu eh, mēs uzliekam eh, par pienākumu to veltīt tikai agrovides pasākumiem, un mēs ierobežojam eh, dažādas adaptācijas iespējas dalībvalstīs. Būs vietas, kur šo skaitli nevar e, sasniegt, un tas ir pilnīgi pamatoti, un ir vietas, kur tas jau ir sasniegts, un tas izraisīs e, dažādu eh, dalību valstu atšķirīgu reakciju, runājot par to dažādām konkrētajām situācijām. Tāpat jūs runājāt par konverģenci. Protams, tas ir nepieciešams, tas ir jāīsteno, bet ir jāparedz viss līdzsvari, dāsni un piesardzīgi tajā, kā mēs šos pasākumus īstenojam. Katrā ziņā gribu sacīt, ka vissvarīgākais ir e, izturēties ar veselo saprātu pret šiem, kop, šiem kopīgajiem program, programmām, jo dažkārt mūsu nostājas var būt ļoti atšķirīgas un ekstrēmas. Un nevajadzētu pieļaut kļūdas ne dalībvalstīs, ne politiskajās grupās. Un jāpaturprātā termiņš 2020. gads. Piemēram, Dantēna kungs eh, runāja par pielikumu sarakstu, par iepirkumu listi. Ik viens mēs esam iekļāvuši šeit eh, at, at, dažādus sektorus, kas līdz šim e, nebija iekļauts. Piemēram, es runāju par. E, Pues, igual que la mía... Par būtiskiem sektoriem, manuprāt. Un tāpat arī runājot par eh, to, eh, tirgu kopīgo organizāciju, jārunā, ka mums ir jāatrod pareizais viedoklis. Un es ceru, ka arī mēs tā varēsim rīkot. Paldies, Mārtiņš Hoslings. Un... Jā. Jā, jā, paldies. Mani mazliet samulsināja desa kunga izteikuma sākumā. Uh, Var jau būt, ka viņš daudz pasākums uzskata par tādām uh, muļķībām, bet nu, ko lai dara tādā gadījumā, jau, jau no sākuma tiek uh, aicināts nepiekrist kompromisiem. Nu, galu galā mēs šeit runājam par procentiem, par eh, kaut kādiem procesiem, kurus mēs varam virzīt uz priekšu un sanākt, panākt kaut kādu kompromisu, bet paziņot no sākuma jau no tik lielas politiskās grupas, Eh, ka nebūs nekādu kompromisu, mēs būsim pret un viss, nu to varētu grūti diezgan tālāk pārvērst kaut kādā loģiskā sadarbībā. Man nu, tas, man liekas, nu, tā mazliet dīvaini tādu paziņojumu. Es saprotu, ka Bavārijā viss ir skaisti un brīnišķīgi, bet, ziniet, eh, ir arī citi reģioni Eiropā, kurā nav viss kārtībā. Uh, un eh, kur ir svarīgi šī zaļināšanas, jeb grīnīga pasākumi. Un tādējādi mums ir nepieciešams daudzās vietās arī eh, ļoti daudz ko darīt eh, vidas aizsardzībai, un daudz kur tiek aicināts arī nekavējoties rīkoties. Līdz ar to es aicinātu Desa kungu vēlreiz pārdomāt pirms runāt par to, ka viņš nepiekritīs nekādiem kompromisiem. Jo mēs nenonākam beigās tādā situācijā, eh, ka mēs atstājam visu elastību dalību valstīm un eh, atstājam zaļināšanu pēc definīcijas, kas nozīmētu, ka tas eh, rada milzīgas papildu izmaksas un dalību valsts katra dara kaut ko savādāk. Beigās pie mērķa mēs tā arī nenonākam. Mums ir nepieciešami vienkārši, skaidri pasākumi kas palīdzēs sasniegt eh, nepieciešamo mērķi un kas būtu piemērojami gan Eiropas ziemeļos, gan Eiropas dienvidos. Un pa, pārāk maz ir varbūt diskutēts arī par to, ka mēs īsti nevaram uh, atsaistīt šo eh, zaļināšanas pasākums no pārējiem pasākumiem saistībā ar maksājumiem. Nu, tas tā īsti arī neizdosies. Mums jā, šajā diskusijā tas ir jāapzinās. Vēl divas lietas. Viena no tām ir informēšanas pienākums par eh, atbalsta saņēmēju publicēšanu. Es esmu par. Tas varbūt tiek eh, šobrīd nevajadzīgi sarežģīts ar kaut kādiem kodiem un vēl kaut ko. Nu, man jāpiekrīt, mums ir pienākums būt atklātiem šajā jautājumā Eiropas Savienībā. Un tad mēs varam diskutēt, vai tas ir jāpiemēro arī citās jomās. Kas vēlēsies zināt, galu galā tāpat uzzinās. Un mums jau nav nekas slēpjams. Šie maksājumi ir veikti pamatoti. Kāpēc tas būtu jāslēpj? Jautājums ir par to, ka, cik detalizēti mēs redzam to, par ko tieši ir maksāts. Otra lieta - riska pārvaldība par otrajā pīlārā. Pavisam nesen šajā komitejā mums bija uzklausīšana par ASV agrāro sistēmu, uh, un um, sējumu uh, apdrošināšana. Un uh, tas mums arī parādīja, kāda, kāda ir plusi, kāda ir mīnus, un tur mēs redzam arī, kāda situācija ir ASV. Mēs saprotam tad, ka otrajam pīlāram tas vispār varētu būt liels risks, jo īsti nav iespējams precīzi aprēķināt, ko tas nozīmē. To, to varbūt nevajadzētu pārlikt uz eh, publiskajiem līdzekļiem, radot šādu risku. Un par procesu kopumā, kā tad īsti izskatās eh, saistībā ar neformālajām pārunām ar padomu? Es saprotu, ka līdz plenārsēdē mēs balsojam, mēs nevaram oficiāli pārunas veikt, Bet, eh, nu, ja godīgi man negribās divreiz vienas sarunas vest, mums vajadzēja tikt skaidrībā par to. Man liekas, ka eh, daži vēlējās, lai mēs jau neformāli sākam runāt ar eh, padomi pirms balsojumu, ar to man būtu zināmas problēmas, bet tad vismaz mēs zinātu, kur mēs varam kompromisu atrast, un varbūt komisija var izsacināt jau par par to, ko tas nozīmēs rezultātā, bet es nedomāju, ka mēs varam atļauties sākt pāragri. Lattenfelder. Līgi. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésről szeretnék beszélni. Az egyik... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pie, pieminēt jautājumu saistībā ar Horvātijas pievienošanos. Un kā otru punktu arī atbildēt uz iepriekšējo Eh, komentāru par lauksaimniecības situāciju Ungārijā. Diemžēl Eiropas komisija nav ņēmusi vērā ka, ka Horvātija eksportē 30 eh, tūkstošu tonus iso cukura. Un komisija uzskata, ka ir jāatsakās no cukuru kvotām. Kā sekas tam ir tas, ka komisija nevēlas uh, iekļaut šīs, šos cukuru apjomus kvotās. Horvātijas pievienošanās seko vairākus gadus pēc šī lēmuma pieņemšanās, un šīs 30 tūkstoši tonnas rada problēmas gan citās dalību valstīs, gan pašā Horvātijā. Jo tad nav iespējams piekļūt šim cukuram nepieciešamā daudzumā, un tad būsim spiesti importēt eh, šo cukuru no Brazīlijas. Kas, protams, radīs papildus eh, problēmas ražotnēm. Komisija šobrīd uzskata, ka mums ir jāsaglabā cukuru kvotu sistēmas, Bet, lai mēs varētu to darīt, mums ir eh, nepieciešams eh, ņemt vērā arī šo Horvātijas līdzšinējo cukuru eksportu 30 tūkstošu tonu apmērā, lai izvairītos no tirgu kopu kropļošanas. Un tas nāks par labu gan pašai Horvātijai, gan arī Eiropas eh, cukuru nozarei. Līdz ar to es aicinātu jūs ņemt to vērā savā ziņojumā. Otra lieta, kuras vēlējos pieminēt vai drīzāk komentēt, eh, attiecas uz to, kas tika sacīts par Ungāriju. Tātad eh, mēs saņēmām informāciju, kas varētu būt politiski motivēta Tik runāts par to, ka miljons hektāru ir sadalīts cilvēkiem, kam nav nekāda sakara ar lauksaimniecību Ungārijā. Tās ir muļķības. Ungārija ir pārāk maza valsts, lai, lai eh, kāds varētu vispār īpašumā turēt miljonu hektāru. 20 tūkstoši hektāru ir sadalīti 1200 saimniecībām. Tāda ir faktiskā situācija. Pagātnē mums ir bijušas e, ļoti lielas saimniecības, kas apstrādā simtiem, e, hek, e, apstrādā tūkstošiem hektāru, un tas tagad ir sadalīts mazākām saimniecībām un saimniecības varēja pieteikties uz šādu papildus platību tikai tad, ja vismaz 50% no viņu ienākumiem veido ienākumu no lauksaimnieciskās darbības. Un tikai šādā gadījumā, ar šādu nosacījumu, varēja pretendēt uz šo papildus zemi. Tas bija ļoti svarīgi, lai sniegtu atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, lai arī viņi varētu pieteikties. Uh, Un 25% no šiem 20 tūkstošu hektāriem nonāca jaunajiem lauksaimniekiem. Tāpat bija arī prasība attiecībā uz ganāmpulku palielināšanu, lai izpildītu šīs eh, kvalifikācijas prasības. Es uzskatīju, ka ir svarīgi paskaidrot faktisko situāciju un izbeigt šo maldīgās informācijas izplatīšanu, eh, tādējādi uzbrūkot eh, subsīdiju sistēmai. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan poseł. Jā, paldies. Tālāk Nikolson kungs un pēc tam Andrija kungs. Jā, paldies. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai šis parlaments un e, šī komiteja e, izskatītos gana pozitīvi šai procesā. Jāsaka atklāti, ka pašu sastādītais kalendārs balsojums janvārī komitejā un martā plenārsēdē parāda tikai to, cik sarežģīti vispār ir šeit parlamentā kaut ko pieņemt saulaicīgi. Un tas zināmu risku rada, ka mēs nepaspēsim līdz jūnija beigām pie kaut kā taustām nonākt, eh, lai vēl iekļautos eh, īrijas prezidentūras laikā. Manuprāt, eh, nav tik vienkārši šajos procesos eh, panākt eh, kompromisu, kas der visiem. Jā, mēs varam panākt vienošanos starp sociālistiem un tautas partiju šad un tad, veidojot vairākumu. Bet tas varbūt nevienmēr ir vairākums citās politiskajās grupās. Un kā Kaplošs Santošs principā ir labi informēts, ka ne par ko nav panākta galēja vienošanās, kamēr nav atrisināta atsevišķa jautājuma. Tā kā ir, ir lietas, kur mēs varēsim vienoties, un ir jomas, kur mēs noteikti nevarēsim vienoties. Un kas attiecās uz zaļo, zaļināšanas pasākumiem, nu, e, ja tur nav iespējams kaut ko panākt, tad, tad nu, tās būs pilnīgi katastrofa. Mēs divreiz esam atbalstījuši zaļināšanas pasākums. Uh, Un eh, Haislin kungs varbūt varētu doties uz Bavāriju un, un tur pārunāt eh, ar tautas partijas pārstāvu situāciju, kāda tur ir, bet eh, katram, protams, ir tiesības piekrist vai nepiekrist kādam viedoklim. Es esmu viens no tiem, kurš uzskata, ka mums ir jāsamazina birokrātija, jāsamazina šī administratīvais sloks un Tas, ko es esmu dzirdējis šobrīd un, un redzējis, mēs taisamies tieši pretējo palielināt birokrātiju. Un tas nebūtu nenāks par labu lauksaimniekiem, kuriem būs jāiznes viss šis smagums. Un tie, kas aicina visu publicēt un, un atklātu. Es personīgi neesmu pret, bet lūdzu apzinieties, kad pie mums notika šāda publicēšana, daudziem notika uzbrukumi. Tikai tāpēc, ka bija publiski pieejama informācija, ka viņi ir saņēmuši lielu naudu. Tā kā mēs jau varam šeit sēdēt un e, runāt par to, cik svarīgi būt atklātiem un cik svarīgi ir caurskatāmība. Bet ja jūs dzīvojat 10, 20 km no tuvākās policijas nodaļas un kāds nakts vidū pie jums ierodās uh, pēc naudas, teiksim tā, nu tad baidos, ka zvans uz parlamentu nakts vidū nepalīdzēs. Nu, es domāju, ka ir nepieciešams padomāt loģiski par šīm lietām. Jā, mums ir vēl daudz kas darāms, mēs daudz ko esam jau izdarījuši, bet priekšā mums ir vēl garš ceļš. Uh, bet jāsaka uzreiz, ne par ko nav panākt vēl vienošanās, kamēr nav, neesam vienojušies par absolūtu visu. Paldies! Bene, grazie Jim, molto chiaro. E adesso Andrieu e poi... Paldies, Jim. And... Paldies priekšsēdētājiem. Nākošais runātājs Andrei. Gribētu pateikties referentiem un referentiem Vēl jau vairāk tāpēc, ka šis svarīgais darbs nav pilnīgi pabeigts. Un ir vēl daudz darāmā. Un uh, jāskata šie jautājumi šodien arī visai sarežģītā budžeta kontekstā pēc pēdējās informācijas. Es gribētu pateikties Žozebovai par viņu stāšanos, par sadalīšanas jautājumiem, būtiskais um, konverģents jautājumus tika skatīts, kas varētu grozīt reformas izmantošanu periodā starp 14. un 20. gadu. Un arī par pir pirmajiem hektāriem runājot šo jautājumu vajadzētu precizēt un nopietni izturēties, vai tas varētu pamatīgi izmainīt visu eh, programmas darbību un vajadzētu pārskatīt atsevišķus elementus, ko mēs esam eh, perspektīvā piedāļojuši. Daži jautājumi par lauka attīstību. Luīšs par to jau runājam. Tomēr es gribētu runāt par zonām ar dabiskiem ierobežojumiem un par eh, komisijas priekšlikumiem eh, attiecībā uz kritērijiem. Vai šīs zonas tiek skatītas reformas ietvaros vai ārpus tās? varbūt eh, nevajadzētu eh, pārāk kavēties ar šo zonu definīciju noteikšanu. Manuprāt, tas ir būtiski, lai maksimāli drīz varētu risināt šo jautājumu. Jautājums par intervencēm un par palielinājumu no 50 līdz 55 procentiem. Uh, agrovides eh, un klimata pasākumos, manuprāt, kas ir lieliski, bet es domāju, ka vajadzētu paplašināt eh, šo palielinājumu bioloģiskās lauksaimniecības eh, zonām un Natūra 2000 zonām. Un vajadzētu, lai mūsu lēmumi būtu koherenti. Es saprotu, ka zaļināšanas eh, jautājumos mēs esam tālu no kompromisa, un es domāju, ka vajadzētu integrēt šeit eh, dažādošanas jautājumu. Saimniecībās, kur 75% uh, uh, Eh, atsevišķas saimniecības tikt izslēgtas no kopuma. Tālāk par eh, jādomā par saimniecību eh, vienlīdzīgu um, iespējām pieprasīt šos maksājumus un par līmeņu mainīšanu, lai varētu veicināt dinamiskus pasākumus kolektīvai pieejai vidas aspektu sakarā. Visbeidzot, ar caurskatāmību. Par caurskatāmību runājot. Ir um, jāparedz patiesi caurskatāmības elementi kas nebūtu vienkārši bruto skaitļi bez jebkādas, eh, eh, bez kādas piesaistes. Eh, es piekrītu tam, lai caurskatāmība būtu pilnīga, bet ir jāsniedz reāli elementi, kas nebūtu uh, gaisā grābti. Un, nobeidzot savu uzstāšanos par pirmā uh, Eh, pirmo pilāru par eh, stādījumu tiesībām, to pieminēja Mišels Dantēns. Vīnkopības jautājumos tas ir nozīmīgs. Tā ir nozīmīga problēma. Un nevar iedomāties, ka daļa administrācijas Eh, ka šie jautājumi netiek iekļauti vīnko, eh, vīnko, eh, vīn, plat, vīnogulāju stādā, stādījumu platības ir jāieļauj. Un mēs nevaram iedomāties to, ka administratīvie jautājumi e, kļūst svarīgāki par ekonomiskiem un e, teritoriāliem jautājumiem, kas ir ļoti nozīmīgi vīnkopības nozare. Paldies! Tagad Brita Reimersa. Jā, tagašvien. Jā, paldies, priekšsarētāji. Mēs jau esam dzirdējuši ļoti daudz argumentus. Ehm, vēlos koncentrēties tikai uz vienu jomu Lauksainicības politiku mēs parasti septiņiem gadiem nosakam. Tas ir samērā liels laika posms, bet uh, ekonomikā tas ir diezgan īss cikls. Tas nozīmē, ka pēdējās divas reformas joprojām eh, ir tās, kas ietekmē ieguldījums šajā, šajā nozarē. Ir nepieciešama arī uzticēšanās ne, nemainīgiem uh, regula, regulējumam. Un, bet ja mēs visu laiku mainām virzienu ik pēc dažiem gadiem, tikai tāpēc, ka politiķi izdomā, ka jāmaina kaut kas tikai tādēļ, ka būs vieglāk atskaitīties. Nu, padomājiet par pašām saimniecībām, par uzņēmumiem, kas plāno uz 20 gadiem kaut ko, bet ja ik pēc septiņiem gadiem absolūti mainās virziens, kurā vispār kaut kas notiek, mums tad ir jāuzmanās, eh, cik atbildīgi mēs esam savos politiskajos lēmumos. Un mēs nevaram vienkārši pateikt, mēs tad vēlamies liberalizēt visu, pēc septiņiem gadiem mēs nevēlamies liberalizēt, mēs gribam lielāku eh, ražīgumu, nē, mēs vēlamies mazāk ražīgumu, mēs tagad vēlamies eh, uz tām pašām platībām arī vidi aizsargāt. Nu, paskatīsimies mērķus, kurus ir jāievēro dalību valstīm un lauksaimniekiem Mums jau neviens neliek eh, atteikties no iepriekšējiem eh, mērķiem eh, par šo prēmiju atsaisti. Šobrīd atkal tiek runāts par to, ka varbūt šī sasaiste ir atkal jāmaina. Nu, daudzās jomās mēs redzam līdzīgu pieeju. Mēs mainām eh, savu viedokli uz pretējo pēkšņi no iepriekšējā. Tas absolūti apdraud uzticēšanos Eiropai kopumā un mūsu darbam eh, atsevišķi šeit. Mums ir jāuzņemās atbildība arī par iepriekšējiem lēmumiem un jāpieturās pie kopēja virziena. Tālāk diskusija par eh, caurskatāmību un atklātību. Jā, mēs gribam, eh, lai mēs varētu atskaitīties par publisko līdzekļu izdevumiem, eh, kur tas ir tērēts, kas to ir darījis, bet mums ir jāskatās, lai netiktu tāpat laikā pārkāpt atsevišķo personu tiesības un komisijas uh, Eh, priekšlikums eh, atspoguļo to, ko tiesa ir lēmusi, bet mums tas jāanalizē kopumā. Šobrīd ir grūti saprast, kurš ir tas labais eh, un zelta vidusceļš. Nu, Teisim, tas ir kā sāls zupā. Tāds, ja zupā vispār nav sāls, tad tā nebūs garšīga, bet par daudz sāla arī sabojās zupu. Tā tēlēni izsakoties. Līdz ar to pārlieku liela pārskatāmība arī var novest pie tā, ka aktivizējās kaut kādi bandītiski uzbrukumi atbalsts saņēmējiem vai vēl kas cits, un tad mēs nebūsim panākuši tos mērķus, ko mēs gribējām, protams. Tā kā mums ir nepieciešams vēl intensīvi diskutēt par šiem tematiem, nevis vieguprātīgi pieņemt lēmumus, kurus pēc tam atkal atsaucam vēlāk. Paldies. Brita, adesso Herbert Dorfman, e poi... Paldies, Brita. Herberts Dorfmans tālāk. Jā, paldies. Es pieteicos izteikties tikai un vienīgi tādēļ, lai uh, Hoislinga kunga izteikums par riska pārvaldību komentētu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams eh, pārdomāt arī to, ka uh, dažās valstīs, un es saprotu Hoislinga kunga viedokli par Vāciju, kur jau gadu desmitiem uh, apdrošināšana pret dabas apstākļiem kaitīgiem ir spēkā. Es pats esmu no reģiona, kurā lauksaimnieciskie eh, produkti tiek eh, apdrošināti par 400 miljoniem eiro, un lauksaimnieki iztērē 30 miljonus eiro, lai apdrošinātu eh, šos, šo lauksaimniecības produkciju. Tā kā, nu, protams, to var eh, veidot arī uz tādu savstarpējamības eh, principa, bet tad ir jāpaskatās, eh, ko varētu arī no valdības puses dalī, dalī, darīt dalību valstīs, lai tas nekļūtu pārāk riskanti, lai tas varbūt nepaliktu uz tikai uz savstarpējas sadarbības principa. Katrā ziņā Itālijā Uh, attiecībā uz šo apdrošināšanas jautājumu. Uh, uh, šie, tie var būt dažādi fondi, un, un, un tur, tur ir nākotnē iespējami dažādi risinājumi, bet varbūt nevajadzētu šeit krist galējībās un pateikt, ka lai ar to tiek galā apdrošinātāji un, un viss. Nu, mēs redzam pēdējos uh, gados aizvien biežāk ir dažādi nelabvēlīgi laika apstākļi, dabas katastrofas un kas tik ne. Nu, nevarētu teikt, ka apdrošinātāji no tā ir uh, kaut ko ieguvuši tieši pretēji. Nu, šeit ir jāskatās, protams, arī uz atšķirīgām situācijām dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Paldies! Bene, grazie. Io voglio ringraziare tutti i colleghi. Paldies, vēlos pateikties visiem kolēģiem. Es domāju, ka šīs diskusijas bija ļoti svarīgas, un es tagad gribētu lūgt referentiem un ēnreferentiem ņemt vērā sacīto tikko. Ļoti bieži izvērtējums notiek eh, ierobežotā veidā. Šodien mums ir plašāks redzējums un dažkārt E, vadlīnijas ir atšķirīgas no iecerētā. Nevajadzētu um, nomaldīties, jo mums ir kompromisa uh, grozījumi, kas uh, būs maksimāli plaša. Diskusija bija mazliet ievilkusies, un esmu pateicīgs, ka komisija uzklausīja visus runātājus, un tagad došu vārdu direktoram Žozē Pašekam. To work then by Es gribētu atzīt to lielo darbu, ko izdarījusi šī komiteja, un uzklausīju arī kom komentārus un reakciju attiecībā uz tiešmaksājumiem un vienoto platību maksājumu un tā tālāk. Bet, ja jūs piekrītat, tad priekšsēdētājs došu vārdu savam kolēģim Pleviskungam pēc tam, kad būšu um, pats runājis. Pavisam īsi par tiešmaksājumiem un jauno zemnieku schēmu. manuprāt, ir kopēja vienošanās par to, ko vajadzētu darīt, bet no mūsu puses es gribētu teikt, ka augšā, augšējais līmenis varētu tikt ieviests, bet ja tas būs pārāk augsts, tad varētu radīt diskrimināciju Eiropas zemnieku vidū. Kā jūs zinat, mēs esam piedāvājuši kā augšējo līmeni vidējo saimniecību izmēru, ja tas ir lielāks nekā 25 hektāri. Par mazo saimniecību schēmu mēs nevēlētos, lai būtu sistēma, kas izmantotu pārāk daudz līdzekļu, kas atvēlēta tieši maksājumiem. Bet tomēr mēs šeit gribētu uh, ieviest būtiskus uzlabojumus, lai uh, kāds labums tiktu arī mazajiem zemniekiem, un esam gatavi attiecīgi arī diskutēt par piedāvājumiem. Par zaļināšanu. Mēs piekristu tiem, kas teica, ka mums ir nepieciešama vienkāršāka un elastīgāka pieeja, kas gan ir kopēja, un šeit es pasvītroju vārdu kopēja pieeja Eiropā. Uh, Un šeit atbalstu to, ko referents rakstīs par agrovidas pasākumu ekvivalenci, lai nodrošinātu vienkāršu un elastīgu pieeju. Un šeit mēs atbalstītu domu par to, ka, ja ir agrovidas pasākumi, tad ir izdarīts vairāk nekā zaļināšanas ietvaros tiek prasīts. Tas ir loģiski, uh, un mēs tad uzskatītu, ka zaļināšana ir panākta. Tagad par ekoloģiskā fokusa koncentrācijas jomām, platībām. Mūsu mērķis ir palīdzēt saglabāt bioloģisko daudzveidību. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. Mēs nevēlamies obligātās kaut kādas atmatas uh, bet mēs vēlamies nodrošināt, lai Eiropā tiktu saglabāta bioloģiskā daudzveidība lielākā apjomā. Nodrošinājums pār, ar pārtiku arī ir viens no mūsu mērķiem. Mēs jau esam piedāvājuši zināmas idejas, lai mēģinātu iekļaut praktiskus pasākumus šo mērķu sasniegšanai. Piemēram, kopēja pieeja šīm uh, vides platībām, kur, piemēram, zemnieku grupa varētu kopā strādāt, lai nodrošinātu konkrēta mērķa sasniegšanu. Un no manas puses īsts komentārs. Mēs esam gatavi sniegt datus par iespējamām šādām teritorijām, kā lūdza Vojcekovska kungs. Tagad vārdu došu kolēģim Pļevaskungam. That, uh, was, uh, that, uh... Ar prieku dzirdēju, ka nav nekādu pretrunu attiecībā uz otro pīlāru, vismaz saistībā ar mūsu priekšlikumu, bet mēs arī piezīmējām, ka ir vairāki svarīgi grozījumi, ko iesniedzis Kapološs Šantas kungs un arī ēnu referenti, un par ko runāja arī citi šīs komitejas locekļi. Es gribēju pievērsties tikai dažiem jautājumiem, attiecībā uz kuriem joprojām pastāv viedokļu atšķirība. Tātad pirmkārt par platībām ar dabīgiem ierobežojumiem. Pašreizējā sistēma balstās uz 144 e, indikatoriem, un šo sistēmu vairs nevar turpināt piemērot. Tas nav, tas nav fiziski iespējams. Un mums šī sistēma būtu jāpārvērtē, jo pastāv liels risks, ka mēs maksājam naudu par platībām, kur nav šādu ierobežojumu. Tāpēc komisija vēlējās piedāvāt jaunu sistēmu, kas būtu balstīta uz zinātnisko analīzi un uz astoņiem biofizikāliem kritērijiem. Neiedziļinoties detaļās, es gribu teikt, ka ir daudzi līdz, eh, daudzi eh, elastīgi elementi un ir pārejas periods eh, attiecībā uz tām platībām, kas tiks izņemtas no šīs sistēmas pamazām. Un ir arī mm, citi pasākumi, ko dalībvalstis var piemērot, lai šo sistēmu pielāgotu apstākļiem šajās valstīs. Pilnīga sistēmas reforma varbūt nav tas galējais risinājums, bet ļauj nodrošināt zinām elastību, lai dalību valstis varētu risināt šīs lietas eh, atbilstoši apstākļiem. Otkārt par risku pārvaldību otrā pilāra ietvaros. Atbilstoši mūsu veiktajai analīzei, ir daudz vieglāk un labāk risināt uh, problēmas ar riskiem otrā pilāra ietvaros. Dažās dalībvalstīs jau ir ieviesti risku pārvaldības sistēmas elementi. Šeit es runāju par tiem elementiem, ko mēs piedāvājam savā priekšlikumā. Būtu svarīgi arī uzsvērt, ka otrajā pilārā dalībvalstis izvērtēs un izlems, uh, vai ir nepieciešams ievies šo sistēmu vai nē. Tā tad ir liela elastība. Un eh, tas eh, varētu tā notikt gadījumā, ja riska pārvaldības pasākumi tiks iekļauti otrajā pilārā. Un vēl nobeigumā par 25% minimumu agrovides pasākumiem. Es gribētu atsaukties uz komisijas priekšlikumu, kas ir 28. apsvērumā. Tātad ir runāts par to, ka vismaz 25% no finansējuma otrā pilāra ietvaros, otrā pilāra ietvaros ir jānovirza orga, ek, ekoloģiskai lauksaimniecībai, eh, reģioniem, kur ir īpaši ierobežojumi un eh, agrovidas pasākumiem. Komisija piedāvāja atteikties no pieejas, kas ir balstīta uz finansiāliem apsvērumiem, un ieviest pieeja, kas ir balstīta uz rezultātu. Tādējādi varētu teikt, ka šis ir svarīgs priekšlikuma elements, un tāpēc mēs piedāvājam risināt jautājumu ar minimālo finansējuma apjomu agrovides pasākumiem 28. apsvērumā. Tādējādi dalībvalstīm ir iespēja norādīt, cik svarīgs ir šis finansējums. Un mūsuprāt, tas ir labs kompromiss, ņemot vērā to, cik dažādi viedokļi ir deputāta vidū un dalību valsta vidū. Vēl tika runāts par to, ka nav pasākums, kas sniegtu lielāku elastību zemniekiem piedalīties dažādās politikas schēmās. Es gribēju pievērst jūsu uzmanību vienam elementam. Uh, Pat jau esošajā attīstības politikā otrā pilāra ietvaros ir iespējas dalību valstīm noteikt zināmus finanšu instrumentus, piemēram, garantiju fondus, aizdevumu fondus, uh, Tātad dalību valstīm ir iespēja sniegt, piedāvāt vairākus instrumentus zemniekiem, lai veicinātu to, ka šie zemnieki izmanto visas otrā pilāra piedāvātās iespējas. Paldies, un tagad dodu vārdu kolēģim. Gribēju komentēt par caurskatāmību, par ko arī runājām šajā diskusijā. Komisija ir izteikusi priekšlikumu, balstoties uz pieņēmumu, ka vairākums Eiropas pilsoņu vēlas šo te caurskatāmību lauksaimniecības maksājumu ziņā. Mēs uzskatām, ka finanšu regulējums, kas tikko ir bijis pieņemts un publicēts, aicina sektorālo likumdevēju nodrošināt caurskatāmību lauksaimniecības maksājumu ziņā, tāpat kā citu maksājumu ziņā. Arī Eiropas Savienības tiesa, kā tāda nav noraidījusi domu, ka caurskatāmība nav nodrošināta, bet ar to ir bijis problēmas pagātnē. Manuprāt, mūsu priekšlikums ir sabalansēts un tas ņem vērā visus aspektus, piemēram, zināmus sliekšņu līmeņus un arī tiek aizsargāti tie cilvēki, kuri vārdi nebūtu jāpublisko. Kopumā ir piedāvāta trīs veidu grozījumi Pirmkārt, eh, izslēdzot caurskatāmību no likumdošanas aktiem. Otkārt, tiek piedāvāts eh, nodrošināt caurskatāmību ar kopēju skaitļu, summāru skaitļu sniegšanu. Mēs tam nepiekrītam, jo tādējādi caurskatāmības jautājums vispār tiek izslēgts un netiek ievēroti tie principi, ko es, uz ko es norādīju savas uzstāšanās sākumā. Un tad referenta piedāvājums uh, atbilstoši e, kuram datu publiskošana notiek ar koda palīdzību. Mums ir lielas bažas par to, ka šis risinājums ir dzīvotspējīgs, jo šādā veidā mēs nevaram nodrošināt e, pilsoņu kontroli pār šiem maksājumiem. Otkārt, kods vienkārši radītu papildus aizdomas, uh, Un cilvēki gribēs zināt, kas tad aiz konkrētā koda slēpjās, un tādējādi mēs radīsim daudz neskaidrību un daudz grūtu jautājumu par to, kāpēc vispār netiek vārdi un skaitļi nosaukti konkrēti, un kāpēc tas viss ir jāslēpj. Treškārt, finanšu regulējums pieprasa mums nodrošināt šo caurskatāmību, publicējot, publiskojot vārdus un summas, manuprāt, ar to īpašām problēmām nevajadzētu būt, tāpēc gribam pieturēties pie sava piedāvājuma. Un nobeigumā vienā no grozījumiem tiek teikts, ka šie dati jāpublisko komisijai. Manuprāt, tas ir pretrunā ar finanšu regulējumu, jo šeit ir runa par dalītu pārvaldību un atbilstoši šiem likumdošanas aktiem dalību valstīm ir jāveic šie publiskošana mēs varētu uzlabot esošos likumdošanas akstus atbilstoši piedāvājumam, bet mēs esam gatavi strādāt ar parlamentu, ar visiem deputātiem, lai panāktu labāku risinājumu, bet mums ir jābalstās uz domu, ka publiskošana notiks balstoties uz vārda un summas atklāšanu. Paldies eh, visiem direktoru kungiem. Mēs esam nonākuši līdz sanāksmes beigām. bet es vēl gribētu dot vārdu vicepriekšsēdētājai Ģurans kundzei, kas runās par 27 valstu agoru. Par to mēs vakar runājām koordinātoru sanāksmē. Komitejas sēde ir beigusies, bet tagad došu vārdu Ģurans kundzei. Un arī vienlaicīgi gribēju atgādināt, ka nākošā sanāksme notiks 26. un 27. novembrī. Paldies!